Uh, good morning, colleagues. Good morning, Mr. Brons. I think we were the only ones. Labrīt, Bronsa kungs. Šķiet, mēs bijām vienīgie, kas uh, at, es, bijām šai zālē deviņos. <laughs> okay, Can I ask everybody to take their seats? Lūdzu, ieņemiet vietas un sāksim darbu, kolēģi. Pirmais darba kārtības punkts ir numur 23 jaunas psihoaktīvās vielas un minimālie noteikumi par noziedzīgu darbību, pazīmēm un sodiem NATO, narkotisko vielu nelikumīgas tirzniecības jomā. Un referenti ir Protaševičs, kurš pārstāv Tautas partijas grupu, un Tereza Jimenez Beceril Bārio arī no Tautas partijas grupas, un kā man saka, Protaševiča kungs šodien nav varējis ierasties un viņu aizvietos Līzeka kungs. Saņēmām pirmos komisijas priekšlikumus novembrī, tagad ir sagatavoti ziņojuma projekti. Tagad lūkšu Līzeka kungu mums pastāstīt par Protaševiča kungu sagatavoto ziņojumu. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos atvainoties Protaševiča kunga vārdā. Diemžēl viņš nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Ā, ir arī šobrīd notiek mūsu partijas biroja sanāksme, kurā tiek izvirzīti kandidāti Eiropas uh, parlamenta vēlēšanām, un tādēļ Protaševičs kungs at atrodas uh, šobrīd Varšavā. Un man ir liels prieks tā, uh, uzrunāt Lība komiteju Protaševiča kunga vārdā. Es uh, pastāstīšu īsumā uh, par Protaševiča kunga ziņojumu. Protaševiča kungs augstu vērtē komisijas priekšlikumu attiecībā uz visbīstamākajām psihoaktīvajām vielām Eiropas Savienības uh, tirgu. Kā mēs zinām, šīs uh, vielas dažās uh, Eiropas Savienības valstīs ir kaut kas jauns, bet šo vielu tirzniecība vēršas plašumā un šī problēma kļūst ar vien vairāk samilzusi. Tas rada veselības un drošības apdraudējumu. Šī regula mazinās risku un palīdzēs uh, to apkarot uh, dalību valstīs Uh, būtu nepieciešams uh, precīzāks darba grafiks informācijas apmaiņai un arī niansētas klasifikācijas ieviešanai. Saskaņā ar pašreizējo mehānismu visbiestamāko vielu aizliekšanas mehānisms prasa ilgu laiku. Mums ir jārīkojas ātrāk, efektīvāk, lai nodrošinātu uh, lielāku pilsoņu drošību. Šobrīd eh, ir vairāk nekā 300 šādu vielu Eiropas Savienībā, un eh, katru nedēļu parādās viena šāda viela. Ir eh, jāklasificē šīs vielas uh, pēc to uh, iedarbības kaitīguma un radītā riska. Protams, Ševičs kungs uzskata, ka šai regulai jādarbojas līdztekus nacionāliem uh, pasākumiem, un viņš ir sagatavojis 11. un 12. grozījumu par um, vidēja un augsta riska vielām. Uh, nav nekas paredzēts attiecībā uz maza riska vielām, bet referents uzskat, ka dalību valstis var noteikt ierobežojumu šādām vielām vai saglabāt aizliegumus, ja tās rada noteiktu risku šo valstu teritorijā. Uh, regulā ir noteikts, ka vidēja riska vielas tiks izņemtas no apgrozības, tās nebūs pieejamas uh, patērētājiem, un tās drīkstēs izmantot tikai uh, atļautiem mērķiem, proti medikamentu ražošanai vai rūpnieciskajā ražošanā. Protaševiča kungs norāda, ka valstis, kuras vēlas veikt stingrākus pasākumus, varēs to darīt. Referents apsveic arī pagaidu tirgošanas ierobežojumus uh, uz 12 mēnešiem, kas ir paredzēts šajā regulā. Tas palīdzēs izņemt no apgrozības īpaši bīstamas vielas, ja tās uh, izraisa veselības apdraudējumu pat vienā dalību valstī. Pagaidu aizliegums vielām tiks ieviests pirms uh, tiek veikts risku izvērtējums un pirms mm, nosaka pastāvīgus pasākumus. Šajā kontekstā Protaševičs kungs uzskata, ka ir jānodrošina, lai šīs vielas pēc tam neatgriežas tirgu un tādēļ viņš ierosina paredzēt eh, iespēju pagarināt vēl par 12 mēnešiem pagaidu aizliegumu, ja izvērtējuma process vēl nav pabeidzies, pabeigts un ja aizliekšanas process ir, prasa ilgāku laiku nekā sākotnēji paredzēts. Tāpat eh, referents uzsver, ka ir nepieciešams nodrošināt ātru informācijas apmaiņu starp dalību valstīm un EMCDDA. Ir jāizvērš šo vielu radītājs risks, bet arī risks, ko šīs vielas rada kombinācijā ar citām vielām, piemēram, kofeīnu un tā tālāk. Lai sistēma varētu darboties, ir nepieciešams uzlabot informācijas datu apkopošanu par šīm vielām, ja ir konstatēti kādi negatīvi vieli uh, psihoaktīvām vielām. Uh, tāpat referents uzsver, ka laikā, kad uh, tiek veikti daudz taupības pasākumi, ir nepieciešams piešķirt atbilstošu finansējumu šīs regulas ieviešanai, un tas ir jānodrošina ne tikai Eiropas Savienības, bet arī dalību valstu līmenī. Referents uh, uh, ir gatavs sadarboties ar ēnu referentiem un citiem deputātiem. Uh, sagatavojot šo ziņojumu, lai šis jautājums būtu ātri uz, izlēmts un ieviests. Paldies par uh, šo pirmo uzstāšanos Libe un tagad vārds Himenes kundzei. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlējos pateikties komisijai par šo priekšlikumu paplašināt 2004. gada regulas aptvērumu attiecībā uz bīstamām psihoaktīvām vielām. Es pateicos arī Protaševiču kungam, ar kuru man bija cieša sadarbība. Runājot par psihoaktīvām vielām, tās var nodarīt kaitējumu veselībai un drošībai, tās ietekmē smadzeņu darbību, var uh, izraisīt uzvedības traucējumus un uh, veicināt psihisku slimību attīstību. Mēs sadarbojamies ar MCDDA, ar komisiju, ar padomi un pateicoties šai uh, komisijai tagad Eiropas Savienībā ir informēta par šo jauno psihoaktīvo vielu bīstamību un risku pilsoņiem. Šis šo vielu tirdzniecības apkarošana ir sarežģīts jautājums, jo tās tagad tiek tirgotas internetā. Uh, psihoaktīvu uh, lietotāji un tirgotāji uh, reaģē uz likumdošanas pārmaiņām un rod jaunus veidus, kā šīs vielas tirgot. Tāpat uh, likums tiek apiets mainot šo vielu molekulāro sastāvu, bet tomēr ietekme uz gala lietotājiem paliek tā pati. Uh, ņemot vērā, kāda ir šo vielu daba, eh, ir viegli apiet likumu, izmantojot likumu nepilnības Eh, mums, protams, ir jācīnās pret šo jauno vielu izplatību, jo tās rāda apdraudējumu, un eh, par to es runāju 5. un 6. grozījumā. Dalību valstīm ir jāsniedz informācija komisijai par šādu vielu ražošanu un par šo vielu sastāvdaļu ražošanu, tāpat jāsniedz informācija par šo vielu cenām un par uh, konfiscēto šādu vielu daudzumu. Jauniem tiesību akti ir efektīvāki, jo komisija runā par šādiem dažādiem uh, vielu veidiem. Un, ja tiek konstatēts, ka viela rada uh, nopietnu apdraudējumu, tad tā tiek izņemta no tirgus un ir paredzēts arī 12 mēnešu pagaidu aizliekums, kamēr tiek uh, noteikts uh, pastāvīgs aizliegums dalību valstīs. Praktiski mēs konstatējām, ka dalību valstis var uh, diezgan viegli noteikt uh, šādus aizliegumus līdz 12 mēnešiem, un tādēļ trešajā grozījumā mēs ierosinām, ka dalību valstīm būtu uh, jāīsteno uh, pamatdirektīvas normas pēc iespējas ātrāk, pat ne 12 mēnešu laikā, jo uh, šo narkotiku ražotāji vēl varēs gadu šīs vielas ražot bez kādiem ierobežojumiem. Dažkārt šādu psihoaktīvu vielu lietošanas simptomi parādās tikai tad, ja šīs vielas tiek lietotas kombinācija ar citām reģistrētām vielām vai medikamentiem direktīva, kā noziegumu nedefinē eh, šo vielu glabāšanu personiskai lietošanai. Paldies, saka priekšsēdētāji, uzklausīsim komisijas pārstāvu un padomas prezidentūras pārstāvu un pēc tam dosim vārdu deputātiem. Lūdzu, komisijas vārda Spimāns kundze. Thank you very much, uh, Mrs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisijas vārdā gribēju uzteikt abus referentus, Protašieviča kungu un Himenezas kundze, par ļoti konstruktīvu un tādu pamatīgu ziņojumu uzmetumu. Abās ziņojumos ir ļoti labi atspoguļota visa problēmas būtība un apjoms, un, protams, likumdevējiem nākas uh, sastapties ar zināmajiem izaicinājumiem, lai reaģētu uz šo problēmu, jo jāsaka, ka tirgus ir ārkārtīgi piņķerīgs, katru dienu gandrīz tajā nonāk jaunas vielas, un uh, tās rada arī atšķirīgi veidi riskus. Abi ziņojuma projekti uh, ir virzīt uz to, lai varētu uh, spēcināt priekšlikumu un uh, par, panākt arī pievienoto vērtību. Un varēs uh, arī pateicoties jaunajiem priekšlikumiem ieviest pasākums ātrāk, ierobežojums varēs noteikt daudz ātrāk, būs papil pagaidu pasākumi, un arī visa procedūra būs gludāka un ātrāka. Grozījumi, ko sagatavoja uh, referenti, protams, arī ir uh, galvenokārt domāti pievienotās vērtības garantēšanai. Tiek domāts arī par proporcionālākām uh, darbībām, proporcionālākiem pasākumiem, ja ir jāizvērtē psihoaktīvās vielas un Īstenībā tas būs atkarīgs arī no eh, tā, cik augstu risku potenciāli varētu radīt šī viela, un ir, protams, ļoti kaitīgas psihoaktīvās vielas. Mēs uzskatām, ka tās ir jāiekļauj krimināltiesībās, un eh, citas ir jāiekļauj civilkodeksā. kodeksā. Protams, jāparūpējas arī par uh, labāku mhm, aizsardzību tiem cilvēkiem, kas uh, izmanto šīs vielas, jo ne jau uh, visi šīs vielas izmanto ļaunprātīgi. Piemēram, tās var izmantot ražojot uh, zāles, uh, tehnoloģijās un cita veida nozarēs ir tik daudz vielu pašreiz um, apritē un ir daudz jaunu vielu, ka daudzu potenciāls vēl joprojām nav līdz galam izmeklēts. Jābūt arī labākai informācijas apmaiņai, jāizvērtē vielu iespējamais risks, un īstenībā grozījumi galvenokārt arī ir orientēti uz uh, šo priekšlikumu uh, stabilizēšanu. Mēs augstu vērtējam referentu darbu un mēs, protams, labprāt vēlētos par to runāt sarunās un dalību valstis vēlas iet tālāk par ES pasākumiem un ir noteikts arī pietiekami ambiciozs grafiks abu ziņojumu, pieņem, ziņojumu pieņemšanai un mēs, protams, arī jūs atbalstīsim šajā darba gaitā. Paldies, paldies, Grieķu! Prezidentūras vārdā Ratārhi kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt. Turpināšu angļu valodā. Grieķu prezidentūra arī uzskata, ka šis ir uh, svarīgs jautājums, un padomē darba grupā tas arī tika izskatīts pietiekam bieži. Es tika rūpīgi izmeklētas visas normas šajā priekšlikuma projektā, lai varētu izveidot pēc iespējas efektīvāku sistēmu pārvaldot šīs vielas. Protams, ir jābūt politikai, kas vērst pret narkotiku lietošanu un jāparūpēs par mūsu pilsoņu veselību. Uh, sarunas padomē sākās 2013. gada oktobrī un uh, Lietuvas prezidentūras laikā tika izstrādāts priekšlikums. Grieķu prezidentūras laikā jau 9. janvārī mēs sākām spriest par regulas priekšlikumu horizontālajā narkotiku grupā, un e, šī sarunas arī turpināsies. Februāra mēnesī ir paredzētas jau trīs grupu sanāksmes un horizontālās narkotiku darba grupas eksperti galvenokārt ir e, atmēr pievērsuši uh, juridiskajam pamatam, tam, kāda ir uh, proporcija starp juridisko pamatu un situāciju tirgu, riska izvērtēšanas sistēma, uh, risku mārķēšana, kritērija, kā uh, atzi, atpazīt šos riskus, jo bieži vien ir grūti apkopot pietiekam daudz informācijas par jaunām psihoaktīvajām vielām. Tāpat tiek domāts arī par uh, nacionālu pasākumu ieviešanu, kas būtu vēl striktāki uh, nekā tie, ko piedāvā ES. Mēs patiešām esam uh, ļoti gandarīti, ka parlaments ir gājis uz priekšu tik lieliem soļiem un arī grozījuma sagatavošana ir notikusi saulaicīgi. Uh, Domāju, ka tas ir visu institūciju interesēs panākt regulas ātru stāšanos spēkā visu Eiropas pilsoņu interesēs. Paldies! Jā, tas bija patiešām lakoniski. Paldies, Hedkundze, kas ir uh, pirmā uh, no ēnu referentiem, kas tagad izteiksies. Jag vill börja med att tacka de båda föredragande för... Eh, Paldies! Labprāt vēlējos pateikties abiem referentiem. Un lielos vilcienos man ziņojumi ir paprātam. Es domāju, regula kļūst par instrumentu, lai mēs varētu Eiropas Savienības līmenī arī labāk cīnīties pret sintētisko narkotiku izplatību. Un šie pasākumi papildinās jau dalību valstīs ieviestos. Tas uh, nozīmēs tikai pievienoto vērtību. Un ir daži jautājumi par grozījumiem. Un tagad eh, īstenībā šie jautājumi ir adresēti gan abiem referentiem, gan komisijas pārstāvēji. Tātad, kā tiks eh, harmonizēti, kā tiks saskaņoti dalību valstu un ES pasākumi? Ko var darīt dalību valstu iestādes, ja ES jau būs ieviesus kaut kādus pasākumus? Un kāda ir atšķirība starp 15. un 16. grozījumu? Uh, Gribēju dzirdēt eh, komisijas precizējumu par abiem grozījumiem. Vai kaut kādā veidā te tiks um, grūzi, gr grozīts priekšlikums par trim riska grupām - viegls, vidējs un smags risks tālāk. Himenes skundze. Te zināmas uh, psihoaktīvās vielas tiks padarītas uh, to lietošanu par tādu kriminālu noziegumu. Es domāju, ka Eiropas parlamentam kā līdz likumdevējam arī ir jāpiedalās uh, šajā darbā. Juridiskais dienests jau ir izteicies, nu varbūt es varētu vēl kaut ko piemetināt. Paldies! Thank you, Mrs. V Paldies, Vēbers kundze. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribēju uzslavēt komisiju, ka tā ir izstrādājusi visai loģisku priekšlikumu. Market of these new tirgu ienāk aizvien vairāk jaunu psihoaktīvu ielu un uh, bez mazā uh, ir uh, tās jāpārbauda un jāizmeklē katru dienu. Tas ir tikai normāli, ka ir izstrādāts likumdošanas priekšlikums šajā jomā. Gribēju pateikties abiem referentiem par veikto darbu. Līdz šim mūsu sadarbība izvērtās ļoti laba. Priekšlikums ir loģisks, manuprāt, jo ir noteikti aizsardzības pasākumi, tirgu ierobežojumi notiks tikai tad, ja tā būs galēja nepieciešamība. Es domāju, vai labākais risinājums ir eh, pagarināt ierobežojumu laiku. Varbūt, ka izvērtējumam ir jānotiek eh, ātrāk. ņemot vērā to, uz cik ilgu laiku, piemēram, šīs vielas varētu būt apritē iekšējā vienotajā tirgū. Varbūt eh, šeit ir eh, jāpadomā par eh, labākiem formulējumiem. Parlaments jau vairāk kārt ir atkārtojis, mēs nevēlamies, lai vielu izmantotāji tiktu uzskatīti par noziedzniekiem. Uh, Eh, viņiem ir jābūt iespējai saņemt arī eh, veselības aprūpi. Tādēļ varētu padomāt arī par attiecīgiem grozījumiem šajā kontekstā. Es domāju, tā elastība, kas tiek piedāvāta dalību valstīm, patiešām ir eh, veiksmīgi izvēlēta, ka tās var pašas domāt un uh, iet arī tālāk uh, šajā likumdošanā, ja vēlas. Ir atšķirīgi, kādas vielas tiek izmantotas. Varbūt uh, vielas sākumā tiek lietotas citiem nolūkiem un laika gaitā pēc tam to lietošana tiek mainīta. Un dalība valstis var arī uh, Eh, ieviest stingrākus noteikumus, ja to vēlas. Ceru, ka mēs varēsim izstrādāt tādu labu likumdošanu, kas aizsargās gan pilsoņus, gan arī nebūs tāda pārspīlēta. Un galu galā pirms eh, jaunajām vēlēšanām mēs varēsim pielikt punktu šai likumdošanai. Un, protams, sarunas jau turpināsies, bet tas vairs nav tik ļoti atkarīgs no parlamenta, kāds grafiks būs. Paldies, pēdējais runātājs Šlīterkungs. Thanks. Uh... Paldies. Es nezinu, vai ir tāda sardzama saikne starp šo uh, ziņojumu un rīč regulu. Rīč direktīvu. Un, eh, ja jūs, piemēram, pērkat kādas zāles, eh, tad ir arī eh, farmaceitisko izstrādājumu direktīva, un dalību valstīm ir jāziņo komisijai, pēc tam uh, E, vajag pieņemt lēmumu, ja mēs runājam par citām ķīmiskajām vielām, mēs nezinām, kā tās varētu ietekmēt cilvēku veselību, tad ir ierobežojumi, jaunas vielas sākumā ir reģist, jāreģistrē, un ja tām ir zināmas īpašības, tad ir jāziņo, e, vai šīs ir drošas vielas vai nē, un iestādēm patiešām tas ir jādara, un uzņēmumiem tas ir jādara. Tādēļ esmu patiešām pārsteigts, vai esmu kaut ko te pārpratis vai sākumā tas tiek uh, darīts saskaņā ar rīču, un pēc tam mm, tad mēs uh, pielietojam šo likumdošanu, vai uh, arī ir domāts par to, kā te pa kaut kādām aizmugurs durvīm tomēr šīs vielas tirgū iegrūst. Nu, es nezinu, man liekas, šī, šī regula tad varētu būt tāda pārāk maiga un mīksta. Uh, Ja es esmu kaut ko pārpratis, eh, labi, paskaidrojiet man to, bet eh, ja esmu visu sapratis pareizi, tad es iesniegšu grozījumus un uzņēmumiem tad ir jāmaksā par savām kļūdām un ir jāsniedz vairāk informācijas, ja nepieciešams. Nu, savādāk, eh, citādāk referenta loģika man ir saprotama. Es sapratu arī komisijas eh, rūpes, bažas par to, kas tad ir uzskatāms par noziegumu un kas nē. Un tālāk eh, sajaukumi. Pirmā direktīva Tur ir uh, runāts par dažādu vielu maisījumiem, bet jaunajā priekšlikumā ir teikts, ja šādas uh, konkrētas vielas ir uh, konstatētas maisījumā. Es nezinu, vai uh, tas šeit jau ir iekļauts, varbūt komisija varētu precizēt. Tālāk ķimikāliju grupas ir e, jaunieši, viņi uzzina par kādas e, ķimikālijas eksistenci, izmēģina to, e, un mēs to aizliedzam, bet tad kāda molekula tiek mainīta, un, piemēram, šī viela atkal ir atļauta, un, nu, pēkšņi to atkal drīkst lietot, bet īsnībā iedarbība ir tāda pati. Kā mēs varētu vērsties pret uh, Tātad, kā mēs varētu labāk regulēt šīs aktīvās ķīmikālija grupas, ja ir kodeīns un kokaīns. Īsnībā šīs vielas ir ļoti, ļoti līdzīgas, tām ir atšķirīga iedarbība, to jau zina visi, bet jūs mainīsiet vienu molekulu un īstenībā, nu, tā jau ir tā pat viela. Uh, vai mēs varētu tā labāk regulēt tieši šīs eh, vielu grupas, lai nebūtu tik viegli apiet likumu, bet uh, savādāk es arī atbalstu grozījumus. Paldies, paldies Šlīteru kungam. Līsie kungs jau ir devies prom. Himenes eh, kundze, vai jūs vēlties vēl papildināt? Vai komisijai dot vārdu? vai lūgt uh, tagad komisijai atbildēt uz jautājumiem? Yes, maybe just answer to the question. Jā, varbūt atbildot uz jautājumu. Mm, žēl, ka nav šeit otra referenta, bet. Uh, bet jautājums, ko jūs man uzdevāt par juridiskajām normām. Tie nav mani grozījumi, tie ir cit, otra referenta iesniegtie grozījumi. Tā kā, nu, ko es te varu teikt? Mēs esam lūguši juridiskam dienestam atzinumu par šo jautājumu. Viņa apsolīja to līdz 28. Nu, un cerams, ka referents uh, varēs noskaidrot šo te informāciju, kas attiec uz viņu grozījumu, un arī mēs, acīm redzot, varēsim sniegt jums precīzāku atbildi. Un tad es varēšu sniegt jums arī precīzāku atbildi. Tālāk par Vēperskundas teikto. Trešais, piektais un sestais grozījums. Mm, tajos visos ir pieminētas dalībvalstis, jo dalībvalstis var pieņemt eh, lēmumus neatkarīgi, nu ne visus, bet eh, reizēm Eiropas Savienībai ir jārīkojas kopā, bet tādēļ mēs arī iekļāvām šādu grozījumu, nosakot, E, to, ka mēs nevēlamies, lai e, gala lietotāja situācija, kad viņš lieto kādas no šīm te psihoaktīvajām vielām, ka šīs darbības tiek kriminalizētas, kas e, attiec uz saistību ar rīču. Es gribētu atstāt to komisijas ziņā. Jā, komisija varbūt varētu paskaidrot, kā tas saskan ar rīču tātad ar ķīmisko vielu direktīvu. Jā, liels paldies priekšsēdētāji, paldies par ļoti labajiem un precīzmiem jautājumiem, ko uzdeva deputāti. Sākšu ar jautājumu no Hedas kundzes par elastību elastības iespējām dalību valstīm saskaņot dalību valstu pasākums ar Eiropas Savienības pasākumiem. Jā, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc vēlos uzsvērt, ka tādos priekšlikumos, m, mm, piemēram, saskaņā ar pašai spēkā esošajiem dokumentiem eh, padomas lēmumu numuru 387, dalībvalsts joprojām ir atbildīgs par lielāko daļu no vielām, kuras ir atrodams tirgū. Aptuveni 300 eh, vielas, kuras dalību valstis ir paziņojušas kopš 97. gada, eh, tikai par desmit vielām ir veikti pasākumi Eiropas Savienības līmenī, jo pārējās neradīja problēmas un neradīja skaidri izteiktu risku eh, Eiropas Savienības līmenī. Un tieši tādēļ uh, Mēs uzskatām, ka dalība valstis joprojām ir daudz lab, vislabākajā situācijā, lai risinātu problēmas savā līmenī. Tāpēc mūsu priekšlikums ir tāds, ka pasākumi Eiropas līmenī notiks tikai tad, ja viela uh, tiks konstatēta vairākās dalību valstīs un tiks konstatēts, ka tā rada lielu risku. Par vielām par kurām mēs e, veicam kaut kādus pasākums un nosakām ierobežojumus nacionālajā līmenī. Dalība valstis vienmēr varēs pieņemt e, striktākas pasākumus, ja tās to vēlas, jo e, nacionālajā līmenī dalībvalsts varbūt ir konstatējuši augstāku līmeņa risku, uh, jo, piemēram, ir kādi noteikti šīs vielas lietošanas modeļi, kas padara to riskantu tieši šajā dalībvalstī. Jā, protams, visi šie komentāri bija ļoti noderīgi. Vielas ar zemāku risku risku un e, vidēju risku, arī par šīm vielā dalību valstis arī var pieņemt stingrākus pasākums nekā ES līmenī, e, ar nosacījumu, ka tās tiek paziņotas caur paziņošanas sistēmu, lai aizsargātu iekšējā tirgu un nodrošinātu skaidrību un caurskatāmību. Mēs strādāsim tālāk pie šiem grozījumiem, lai tos eh, precizētu. Jautājums par rīčie. Labs jautājums. Īsa atbild būtu šāda. Rīč neatiec uz šīm vielām vai tikai izņēmumu gadījumos tas notiek. Piemēram, vielas kā GBL, piemēram, ko izmanto ķīmiskajā rūpniecībā, tiek eh, izmanto, tās lieto arī daži cilvēki pa, saskaņā ar rīču ir jāziņo par vielām, kas e, tiek e, ražotas vai izmantotas noteiktos e, kvantumos, un ja tās tiek izmantotas ļoti mazā daudzumā, par tām nav jāziņo. Nu, kādas vielas varbūt var būt šajā kategorijā? Riska izvērtēšana rīči ietvaros neņem vērā riskus patērētājam, ja šīs eh, vielas, piemēram, tiek injicētas, piemēram, eh, pašreizējā instrumentā, eh, kā mēs to paredzam. Tātad, lūk, šeit ir šī te plaisa. Lūk, tad ir šī starpības starp rīču un šo uh, likumdošanu. Jā, arī Eiropas ķīmijas aģentūra, ķīmisko vielu aģentūra ir iesaistīta riska novērtēšanas procesā. Bet jautājums par to, vai jāprasa, lai komersanti pierādītu risku, vielas risku vai riska trūkumu pirms viela nonāk tirgū. Saskaņā ar komisijas priekšlikumiem netiek paredzēta iespēja tirgu eh, laist jaunas psihoaktīvas vielas mēs uh, plānojam sistēmu, kurā vielas, kuras jau ir tirgū, jo vielas ir nonākušas tirgū citam lietojumam, vai arī tās vienkārši tirgū ir, jo kāds tās ir saražojis un salicis veikalā, bet Mēs tātad e, gribam noteikt, cik riskants ir tās, kuras jau tirgū ir, un vēlamies no tirgus tās aizvākt. Bet jūs neatradīsiet e, normas, kas paredzēts jaunu psihoaktīvo vielu laišanai tirgū, jo šāda iespēja vispār netiek plānot. Jā, Weberskundze sacīja, ka dalību valstīm ir jāspēj saglabāt savas sistēmas, lai varētu uh, Eh, turpināt strādāt ar psihoaktīvām vielām. Dalībvalstīs ir dažādas problēmas attiecībā uz to lietojumu. Tātad mūsu priekšlikums ir e, dalībvalstu sistēmas papildinošs. Paldies! Redzu, ka Šlīterkungs vēlas vēlreiz izteikties, bet es negribu izvērst e, tagad debats par rīč tehniskām detaļām. Varbūt, ka to var atstāt labi 30 sekundes, bet īsi jautājums. Citādi lūdzu noskaidrojiet to ar komisiju divpusē. Nē, nē, es par rīču detaļām nerunāšu, kaut gan tā ir man mīļākā tēma parlamentā, bet, ja, piemēram, tā ir uh, domāta uh, aprīšanai vai tā, tad uzņemšanai caur muti, tad. Uh, Nu, ne tikai tādējādi ir iespējams eh, šīs vielas lietot, ehm, bet eh, ir dažādi veidi, kā uzņemt šīs vielas, bet īpašajā jaunajā likumdošanā mēs nekad nevarēsim sistemātiski identificēt šīs vielas un sistemātiski izņemt no tirgus. Paldies, un līdz ar to mēs esam uh, noslēguši šo punktu. Galmeša kundze ir ieradusies, viņa ir referenti par nākamo jautājumu. Ah, sorry, yes, deadline for amendments is set uh, January. Jā, 28. janvāris ir grozījumu iesniegšanas uh, termiņi. sadarbības starp Eiropas kopienu un Indonēziju, kas attiecas uz atpakaļ uzņemšanas jautājumiem. Anna Gomeša eh, ir referente. Mēs 16. decembrī apmainījāmies viedokļiem. Bija prezentācijas no padomas un komisijas puses, kas eh, paskaidroja, kādēļ eh, nolīgums ir sadalīts divās atsevišķās procedūrās. Uh, Un vispirms uzklausīsim Gāmešas kundzi. Lūdzu, jums vārds. Jā, es domāju, ka ir svarīgi, lai kolēģi zinātu, ka šodien APET ir pieņēmis, apstiprinājis ziņojumu, kur man bija tas gods rakstīt par partnerības un sadarbības nolīgumu ar Indonēziju. Indonēzija ir ļoti svarīga uh, Dienvidaustrumāzijas valsts. Šī ir valsts, kurā dzīvo pāri par 240 miljoniem iedzīvotāju. Jauna valsts. 40% iedzīvotāji ir jaunāk par 25 gadiem. Tā ir demokrātiska valsts šobrīd, un tas ir interesanti uh, Eh, demokrātija valstī, kurā 9% eh, ir islāmticīgo, tā ir izvietot uz neskaitāmiem, neskaitāmām salām. Tā ir valsts, kura iziet eh, pārējais periodu. Āzijā gandrīz visi grib, tā teikt, panākt Austrāliju. Nu, lūk, eh, šīs te partnerības un sadarbības nolīgums, kas tika parakstīts 2009. gadā, un tagad to ir ratificējuši visas ES dalībvalstis, un kurām parlaments ir devis apstiprinājumu un ziņojums ir pieņemts apspriests apetā, plenārsēdē tas tiks bals, nobalsots martā. Šis nolīgums pārēdz atpakaļ uzņemšanas klauzulu 34. pānta 3. punktā. Un jāatzīmē, ka šī ir pirmā Āzijas valsts, kas paraksta reiz šādu klauzulu, lai eh, kontrolētu eh, nelegālo un legālo migrāciju. Tur, protams, ir skaidri noteikts, ka tas ir saskaņā ar eh, startautisko tiesību pamatprincipiem. Tas nosaka eh, tātad savstarpēju pienākumu atpakaļ uzņemšanai, kā no vienas tā no otras puses. Un rakstot šo ziņojumu, Libe komitejā es uzskatīju, būtu svarīgi Eh, Lūklaika komiteja, regu, komisija regulāri informēta Eiropas parlamentu eh, par visām eh, fāzēm atpakaļ uzņemšanas nolīguma izstrādāšanā. Un mm, ir arī šī te apturēšanas klauzula par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un Es vēlētos, lai tiktu panākts pilnīgs atpakaļ uzņemšanas nolīgums, jo pagaidām tā ir tikai klauzula šajā te sadarbības līgumā. Un šī atpakaļ uzņemšana ietvertu arī trešo valstu pilsoņus un bezvalstniekus, jo tas viss, jo Indonēzija arī ir tāds tranzīta punkts eh, nelegālai migrācijai. Un es ceru, ka parlaments atbalstīs šo klauzulu, bet es arī uzskatu, ka tas ir jātīsta tālāk un jāizstrādā un jāvienojas sarunu ceļā starp ES un Indonēziju par eh, pilnvērtīgu eh, atpakaļ uzņemšanas līgumu. Paldies. Vispirms eh, jautāšu komisijām prezidentūrai, vai vēlties komentēt, un tad eh, uzsāksim debates, lai gan nav pārāk daudz deputātu klāt Kalmens kundze komisijas vārdām. Paldies, Kalmen kungs. Ar priekšsēdētājs atļauju es Eh, vispirms došu vārdu eh, savai kolēģei no ārējās darbības dienesta, kas ir eh, galvenais dienests, kas ved šīs sarunas, un viņi iepazīstinās ar vispārējo saturu, un tālāk es runāšu par konkrētām lietām. Jā, labi, varu tam piekrist, ja jūs abi būsiet konspektīvi. Liels paldies, priekšsēdētāji, būšu gan. Uh, Mēs e, augstu vērtējam AFET doto piekrišanu aizvakar, un mēs arī gaidām apstiprinājumu no Lībes un cerams arī no uh, parlamenta šī sasaukuma laikā. Visas dalībvalstis ir ratificējušas uh, nolīgumu. Un tikko lēmums par partnerību un sadarbību tiks pieņemts padomē, mēs gaidām ir apstiprinājumi no parlamenta. Vēlētos e, uzsvērt, ka tas nav atpakaļ uzņemšanas līgums kā tāds. Partnerības un sadarbības līgumā ir iekļauta atpakaļ uzņemšanas klauzula, kas dod iespēju pusēm uh, vest sarunas uh, par šāda uh, atpakaļ uzņemšanas līguma noslēgšanu nākotnē. Un jāsaka, šī ir, šis ir pirmais nolīgums, uh, ar Dienvidaustrumāzijas, kādu no Dienvidaustrumāzijas valstīm, kurā šāda klauzula ir iekļauta. Mēs uzskatām, ka šis nolīgums ir ļoti svarīgs, un mēs tiešām gaidām, ka tas stāsies spēkā, tas paver jauns iespējas sadarbībai ar Indonēziju, ieskaitot arī migrācijas jautājums, un tas eh, noteikti pacels mūsu divpusējo sadarbību augstākā līmenī. Paldies, un tagad Palmankungs. Jā, pavisam īsi vēlējos piebilst, tātad vispirms pateicos referentei par šādu perspektīvu ziņojumu, kas raugās nākotnē. Mēs uh, ņemam uh, vērā ieteikums par plašāku atpakaļ uzņemšanas politiku, uh, ko ir runa šai ziņojumā. Es piekrītu kolēģei, ka eh, referentei, ka tas ir tikai atpakaļ uzņemšanas klauzula, ko nevar salīdzināt ar nolīgumu, kurā būtu runa arī par termiņiem un nosacījumiem, un eh, kas attiektos arī uz bezpavalstniekiem. Tagad uh, ir runa par uh, sadarbības uh, partnerības nolīgumu ar klauzulu, kurā, kurš, kurā attiecas uz šīs valsts pilsoņiem, un, protams, mēs ņemam vērā šo ieteikumu, kaut arī komisijai nav konkrēti paredzēti termiņi, kad varētu šādu nolīgumu noslēgt, jo ir ļoti nedaudz um, nelegālo imigrantu no Indonēzijas vai trešajām valstīm. Uh, kas būtu iekļuvuši Eiropas Savienībā caur Indonēziju, šie nelegālie migranti, kas šķērso Indonēziju, dodas nevis uz Eiropas Savienību, bet drīzāk uz Austrāliju. Tādēļ šobrīd šādu plānu mums nav. Protams, migrācijas plūsmas var mainīties, bet runājot par atpakaļ uzņemšanas problēmām, ko Indonēzija varētu radīt Eiropas Savienībā, šādas problēmas ir ļoti nelielas. Vai kāds no Grieķijas prezidentūras vēlas komentēt šo jautājumu? Nē, neviens nevēlas komentēt. Tad vārds Bronza kungam, kurš šobrīd ir vienīgais deputāts, kas pagaidām lūdzis vārdu. Jā, nerunāšu gari, man tāds īsts jautājums. Es saprotu, kādēļ tiek parakstīti um, atpakaļ uzņemšanas nolīgumi ar trešajām uh, valstīm, bet trešo valstu pilsoņiem, bet kādēļ tas attiec uz attiecīgo valstu pašu pilsoņiem, vai ir tādas valstis, kas nepieņem atpakaļ savus pilsoņus? Referentēja došu vārdu, vai referenti vēlas kaut ko teikt? Manuprāt, jautājums ir tāds, ka ir jāatzīst attiecīgo personu pilsonība un ka tāpat ir runa par cilvēkiem, kas brauc tranzītā cauri Indonēziju, ka tie, kā jau komisijas pārstāvis norādīja, gan nedodas uz Eiropas Savienību, bet uz Austrāliju, bet šī, šie cilvēki pārsvarā ir bezpavalstnieki, kuru uh, pilsonība ir jānosaka. Vai vēlties vēl kaut ko teikt noslēgumā? Jā, es tikai noslēgumā vēlējos uzsvērt, ka tiešām ir jāved sarunas par uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, bet tas ir arī ļoti svarīgi, ka šāda klauzula pirmo reizi ir iekļauta partnerības un sadarbības nolīgumā, kas parakstīts ar Austrumāzijas, kādu Austrumāzijas valsti. Un e, es domāju, ka tieši šā iemesla dēļ parlamentam bez kādas šaubīšanās ir jāpiekrīt, paverot ceļu uh, re, atpakaļ uzņemšanas nolīguma noslēgšanai tāds šobrīd nav vajadzīgs, bet nekad nevar zināt. Mēs e, esam piedzīvojuši laikus, kad arī Dienvidu Austrumāzijā bija e, bēgļu krīze Eh, un eh, nevar jau zināt, kā situācija attīstīsies. Ja Indonēzija piekrīt šāda nolīguma noslēgšanai, tad mums arī ir tas jāatbalsta. Paldies, saka priekšsēdētāji. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 30. janvāris Uh, tiks pieņemti tikai uh, grozījumi par procedūru. Balsojums notiks 12. vai 13. februārī. Tagad darba kārtībā redzu, ka nākamā punkta izskatīšana ir paredzēta pulksten 11. Viena no referentiem Zaumers kundze atrodas zālē, bet Enšu kungs vēl nav ieradies. Tādēļ izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 11. colleagues can i ask everybody to take their seats and we'll resume the meeting Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, atsākam sēdi, atsākam darbu. Lūdzu, ja kaut kas pārunājams, tad dariet to ārpus šās zāles. Mūsu pēdējais darba kārtības punkts būs kopīgās debates par viedrobežu pasākumu kopumu. Šeit ir trīs ziņojumi - reģistrēto ceļojumu programma, referents Enšu, ieceļošanas, izceļošanas sistēma, eh, referente Zomerskundze un uh, Pēdējais ziņojums grozījuma izdarīšana regulā 562-2006 attiecībā uz ieceļošanas izceļošanas sistēmas un reģistrēto ceļotāju programmas izmantošanu. Mūsu pēdējās debats par šo jautājumu ir notikušas 17. septembrī, kad mūs iepazīstināja referenti ar darba dokumentiem. Uh, Un tagad mums notiks debats par ziņojumiem. Um, vispirms vārds Enču kungam. Paldies, priekšsādātāji! Pēdējo piecu gadu, uh, es atvainojos, mēnešu laikā kopš notikušas uh, debates uh, mūsu komitejā par šo robežu pakotni mums ir notikušas vizītes uz Kipola lidostu un uh, uz citu. un uz, uh, esam apmeklējuši arī Somiju un Krie, Somijas Krievijas robežu, uh, apkopoši informāciju un identificējuši tos jautājumus, kas būtu jāprecizē mūsuprāt, ir uh, svarīgi jautājumi samērīgums, uh, pievienotā vērtība. Un uh, šobrīd iesniegtajos priekšlikumos vēl nav uh, pierādīts, ka šie principi ir ievēroti. Komisijas priekšlikums ir jāskat no šāda uh, viedokļa parlamentam ir jāveic pētījums par uh, to, kā šie priekšlikumi ir realizējami, cik tie ir uh, rentabli bet uh, uh, izvirzīto mērķi varētu sasniegt tad tikai, ja abi likumdevēji un komisija varētu vienoties par uh, darba uzdevumu. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepamatoti, ja mm, parlamenta deputātus nosauc par novērotājiem šai procesā, kā to ir darījis komisija vairāk kārt. Parlaments ir likumdevēja iestāde un ir parlaments pilnībā jāiesaista diskusijā un lēmumu pieņemšanas procesā par šiem trim ziņojumiem. Tā kā šeit ir paredzēti tehniski jautājumi šajā jomā, tas viss var izraisīt juridisku ietekmi turpmāk, un tādēļ šajā darbā ir jāiesaist abas likumdevēja iestādes. Es vēlos arī uzsvērt, ka ir absolūti nepieņemam, ka komisija ir paredzējusi organizēt semināru par aptvēruma un mērķa noteikšanu šim pētījumam piekdien 7. februārī, kas ir pēdējā uh, februāra pirmās eh, plenāra sesijas dienas Strasbūrā. Tas nozīmē, ka daudzi deputāti nevarēs piedalīties šajā seminārā. Mēs šobrīd strādājam pie komisi, eh, parlamentu kopīgās nostājas izstrādāšanas attiecībā uz pētījumu un pilotu projektu. Mums kā lik likumdevējiem ir tāds viedoklis, ka mūsu viedoklis ir jāņem vērā šajā procedūrā. Mm, mērķiem ir jābūt pamat iezīmēm šajā priekšlikumā cik kāda būs ietekme uz robežu šķērsošanas laiku attiecībā uz iebraukšanu un izbraukšanu, izvērtējot dažādus variantus. Tāpat e, ir jāizvērtē dalību valstu spēja ieviest šo jauno iebraukšanas, izbraukšanas procedūru, balstoties uz pieejamo aprīkojumu un robežu aprīkojumu. Tāpat ir jāizvērtē zemes, jūras un gaisa robežas un iespējas veikt šādas pārbaudas uz šīm robežām un kā tas ietekmēs gaidīšanas un uh, ap, datu apstrādes laiku. Šajā zi, e, pētījumā arī ir jāizvērtē, vai ir e, vīzu informācijas sistēmu iespējams paplašināt, iekļaujot šo iebraukšanas, izbraukšanas e, aspektu. Tāpat ir jāvērts arī izmaksu novērtējums abu Eh, šo jauno funkciju ieviešanas uh, izmaksas ir aprēķināts ar 25% kļūdas eh, līmeni. Un uh, Tāpat ir arī jāņem vērā sānu rezultāti par DSF un iekšējās drošības fondu. Tāpat ir jāvērtē arī šīs sistēmas ietekme uz pamat tiesību ievērošanu un kā šajā sakarā jāizvērtē arī paplašināta biometrisko datu izmantošana. Uh, Mēs uzskatām, ka pilnībā šajā procesā ir jāņem vērā parlamenta viedoklis un ka tam sekos arī konkrēti pasākumi. Paldies! Tagad vārds Zomers kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju pateikties arī Enčiju kungam. Mums izvērtās nu dienu laba sadarbība. Un, ja jāstrādā pie tik sarežģītiem jautājumiem, tad, protams, sadarbībai ir vēl lielāks svars. Uh, ir noticis ļoti daudz pēc uh, pēdējām diskusijām Lībe komitejā. Nav jau tā, ka mēs būtu sēdējuši rokas klēpī salikuši pēc tam. Es gribēju jums atgādināt. Uh, debates, eh, kas notika iepriekš, apmēram 90% no locekļiem, no komitejas locekļiem nebija apmierināti ar šo viedu uh, eh, robežu uh, paketi, un tādēļ mums vajadzēja to visu tā izvērtīt. Esmu patiešām gandarīta, ka ir ieradies pārstāvs no komisijas. Eh, noteikti viņš mūs arī eh, informēs par komisijas nostādnēm. Arī pat kāds no padoms ir ieradies lieliski. Nu, varēsim uzklausīt tad arī abas pārējās institūcijas. Runājot par tādiem tehniski ārkārtīgi piņķerīgiem jautājumiem, eh, protams, ir jāsaprot, kā tas viss izskatās praksē. Enču kungs to ir uzsvērs, tāpat kā es. Tādēļ oktobrī mēs apmeklējam Schiphol lidostu Amsterdamā, lai varētu iepazīties ar Eagles programmu, tātad reģistrācijas programmu ceļotājiem, un mēs patiešām uzzinājām ārkārtīgi daudz interesantu lietu, un tā arī labāk varējām saprast, kādas tad ir šīs praktiskās problēmas, ar ko sastopas cilvēki ikdienā. Pagājušā gadā, decembrī, pirms Ziemassvētkiem, mēs devāmies uz Somiju pie uh, Krievijas robežas un bija skaidrs ka nav pietiekami tikai uh, apmeklēt lidostas, jo, protams, uh, zemes robežas tur strādājot ir pavisam cita tipa izaicinājumi, un tur jāsaka, ka starp Krieviju un Somiju, nu, tur bija tāda cilvēku plūsma. Īstenībā mm, es pat nevarēju tā lēst, cik daudz uh, cilvēku tur vienā dienā šķērso robežu. Tas ārkārtīgi, tas patiešām bija ārkārtīgi interesanti. Tā nav tāda nomaļa robeža, kur uh, neviens nekad nešķērso. Nē, tur bija ļoti dzīva kustība un, protams, tādēļ arī šīm kontrolēm ir jābūt ļoti mm, tādām ātrām un gludām. Ir arī šīs nacionālās ieceļošanas, izceļošanas sistēmas un Gribu tikai no savas puses pateikt, ka kolēģi, protams, saņems uh, arī mūsu atskaiti par Somijā paveikto un redzēto. Gribēju pateikties uh, partneriem no Somijas, kas mūs uzņēma. Organizatoriskais darbs bija tāds nevainojams, mēs varējām uzdot jebkuru jautājumu, kas mums bija uz sirds, un uz tiem arī tika sniegts atbildes, un ja uz kādu jautājumu atbilžu nebija, tad pēc tam mēs tās saņēmām, un, protams, lai turpinātu darbu pie šī dokumenta, ir nepieciešams iepazīties arī ar informāciju. Pirms devāmies uz Somiju, komisija tiekoties ar ēnu referentiem piedāvāja veikt pētījumu. Mēs īstenībā lūdzām, lai pētījums tiktu veikts vēl pirms tam, un e, komisija teica, jā, patiešām tas būtu vērtīgi, arī pēc diskusijām Lībe komitejā izkristalizējās šī doma, un Enčiju kungs jau teica, e, ka pateicoties pētījuma rezultātiem, dažās dalību valstīs varētu īstenot pilotu projektus. Komisija par to pastāstīs vēl vairāk. Mums bija arī ļoti daudz jautājumu runājot par tehniskajām īstenošanas sistēmām. Protams, bija jāapzinās, vai mērķus nevarētu sasniegt efektīvāk citā manierē un uh, vai patiešām ir jāievieš pilnīgi jauna sistēma no nulles punkta, apkopojot datus. Tie visi bija jautājumi, ko vajadzēja, uz kuriem vajadzēja pētījuma rezultātā atrast atbildes. Es esmu patiešām priecīga, ka mēs bijām līdztiesīgi ar padomi, kā līdzlikumdevēji. Uh, un esmu ļoti vīlusies, ka 7. februārī būs sarunas starp komisiju un padomi, jo 7. februārī nu, mēs esam. Uh, Mēs esam uh, Strasbūrā, tā ir piekdiena, nu tas ir tāds datums, uh, kad mēs te vispār nevaram būt ne fiziski, ne kādā citā veidā. Komisija teica, ka viņiem arī nebija citu iespēju, un uh, Mēs lūdzām varbūt, ka komisija varētu ar mums tikties pirms tam, un jā, nu tad būtu ļoti jauki, ka mēs varētu arī viņus par to informēt. Gribēju uzsvērt ka pētījuma iznākums uh, noteikti neietekmēs mūsu lēmumu par viedrobežām, bet mēs vēlamies radīt tādu ļoti stabilu, pamatīgu fundamentu, uz kur būvēt jaunās sistēmas. Mēs, protams, arī atceramies, ka daži kolēģi bija noraizējušies un pauda savus bāžas par šo jautājumu, un, protams, mums šīs bažas ir jāizkliedē. Uh, jo savādāk viedu robežu pakete būs uh, beigta un mēs to nevēlamies panākt. Pēc uh, tā, ko redzējām Somijā, esam pārliecināti, ka nepieciešamas uh, šādas viedas uh, robežas. Uh, Un tagad ir tāda antīka sistēma, vienkārši tiek likti zīmodziņi pasēs, tas var prasīt ļoti, ļoti daudz laika, tādēļ jāpadomā par jauniem moderniem standartiem jo savādāk tās cilvēku masas, kas dodas pāri Eiropas Savienības ārējām robežām, vienā brīdī vairs uh, to visu nevar, ar to visu vairs nevarēs tikt galā. Mums ir jāsaprot, uh, ko darīt, uh, kā šīs kontrols padarīt daudz ātrāks un efektīvāks, lai tas notiktu ātri, piemēram, biometriskie dati, kā tie ir jāapkopo, acu skenēšana, pirkstu nospiedumi. Ja jā, ja tas tiks darīts, nu kā to darīt? darīt un vai ir iespējams to izdarīt ātri. Vai tas vispār ir risinājums, kas uh, ir morāli tā tad pietiekami aktuāls? Schiphol jau uh, nāk klajā ar jauniem piedāvājumiem, tiek izmantota jauna tehnika, kas nav mm, redzēta vēl līdz šim, un tad mums ir jāsaprot. Uh, Uh, likumdošanai, protams, ir jāatbilst uh, esošajām <clears throat> iespējām, vai mums ir jāpieskaņo likumdošana tām tehniskajām iespējām, kas ir pieejams tagad, vai varbūt ir uh, jāparaugās nākotnē, padomājot, ka tehnoloģijas attīstās ļoti, ļoti ātri. Pētījuma laikā mums tas ir jāapzinās, nu, Mums nevajadzētu ieviest, eh, teiksim, novecojušu morālu, novecojušu tehniku ar likumdošanu. Mums ir eh, jāraugās nākotnē un tā tad jāprūpēs, lai likumdošana arī būtu pietiekama aktuāla. Gribēju minēt, ka tagad ir 13 Schengens dalība valsts, kurās ir ieceļošanas un izceļošanas sistēma pašām sava. Uh, Un, protams, būtu labi, ja būtu tā, tāda harmonizācija, lai mm, sinerģija Somijā tas jau uh, ir spēkā un sistēma sev ir pierādījusi praksē, bet uh, ja šis cilvēks no Somijas dodas kaut kur tālāk vēl, nešķērso tikai Somijas robežu, bet arī citu valstu robežas, nu, ir svarīgi zināt, kā tad notiek šie kustība un šie trešo valstu pilsoņi, ja viņi dodas uh, tālāk uz citām valstīm, būtu labi zināt, kādas robežas viņi vēl šķērso un pa kādām robežām viņi dodas ārā no Eiropas Savienības. Un, jā, ir jauki, ka 13 valstīm ir šādas sistēmas. Protams, uh, tehnika un izmantotie standarti šeit ir ļoti atšķirīgi. Un ir jāsaprot, vai uh, dalību valstis kādā brīdī būs gatavas savu sistēmu pielāgot, piemēram, tādai kopīgai visai Eiropas sistēmai un jāparūpējas eh, par šo tehniku saskaņošanu. Eh, tas man nešķiet tik vienkārši. Atceros, pirms daudziem gadiem Eiropas parlamentā rakstīju ziņojumu par eh, tehnisko mašīnu nodevu iekasēšanu, ceļu nodevu iekasēšanu. Uh, Nu, jāsaka, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi sarežģīti, un um, šo tehnikas harmonizēšana nebūt, nebūs tas vienkāršākais uzdevums, tātad tas ir vēl jāpārbauda ar pētījumu palīdzību. Pēc uh, diskusijām pēdējo reizi uh, komisijā, komitejā Es sapratu, ka ir nepieciešama šā, šī ieceļošanas, izceļošanas sistēma. Mēs nevaram turpināt izmantot akmens laikmetu tehniku ar zīmogiem pasē un tā tālāk. Ir jāattīstās līdzi laikam un Tā tad ir jāparūpēs par uh, vismodernākās tehnikas ieviešanu, un uh, ir daudz vēl neatbildētu jautājumu. Mums ir jābūt uh, izmaksu izvērtējumam. Tas nešķiet uh, pārāk realistiski, jo dalību valstīs jau finansiālā situācija nav nekāda spīdošā. Uh, Tādēļ es eh, arī domāju, nu, vai dalība valsts būs gatavs ieviest šo jauno tehnoloģiju. Protams, ir jādomā arī par pamatiesību aizsardzību un personas datiem. piemēram, ja tiks apkopoti biometriskie dati, protams, eh, te ir jāvēro arī datu aizsardzības eh, principi. Mēs komisijai aizsūtīsim tādu savu vēlmju sarakstu, lai tiek veikts pētījums par uh, viedrobežu paketi un šo vēlmju sarakstu, tad mēs, protams, varētu ar komisiju apspriest pirms 7. februāra sanāksmes. Paldies! To, uh, Liels paldies! Es aicināšu komisiju un padomas prezidentūru komentēt pavisam īsi. šos te datumus, kas ir izvēlēti, nu, te Lība varētu komisija nosūtīt sanāksmju grafiku, nu, tas tāds milzīgs noslēpums, neviens jau nezin, kad mums ir sanāksmes, nu, no kļūdas mēdz gadīties, un cerams, ka tās nenotiks nākotnē. Polkungs komisijas vārdā. Jā, liels paldies. Esmu Franks Pols, vadu Transeiropas sistēmu uh, nodaļu. Tāpat laikā nodarbojos arī DJ Home ar nelegālo robežu šķēršošanas vienību un esmu strādājis arī ar visu un SIS sistēmām. Es ļoti labi zinu, cik, grūtas, cik grūti ir šie un sarežģīti šie jautājumi. Es tiešām tā pazemīgi un cieņas pilns raugos uz to, kas mums viss stāv priekšā. Gribu eh, sacīt, ka mēs esam mācījušies diezgan uh, sāpīgas mācības, un tās viss vajadzētu ņemt vērā. Komisija ļoti augstu vērtē to nozīmi, kādu parlaments piešķir šai pakotnē. Es pavisam īsim varu teikt, ka, ka nekā tajā, ko referenti teica, nu, faktiski nav nekā tāda, kam mēs varētu nepiekrīst, jā, jo mūsu mērķis patiešām ir e, ņemt vērā e, visus tos iebildums un komentārus, kas attiec uz pētījumu, kas attiec uz institucionālām prerogatīvām komisijai. Mēs, protams, saņemsim vērā abu uh, līdz likumdevēju viedokļus, jo, ja mēs vēlamies uh, būt veiksmīgi virzīties ar to visus priekš, mums tas ir jādara. Mēs esam pilnīgi pārliecināti. To iemeslu dēļ, ko Zomers kundze minēja, To ir nepieciešams izdarīt, jo pretējā gadījumā pienāks brīdis, mēs nebūsim nākotnē gatavi pārvaldīt savas robežas. Kas attiecas uz tādu neatbilstošu vārdu kā observer lietošanu, kad es sāku pagājušu nedēļu, sāku savu darbu, nu tam tā nevajadzēja būt Es arī uzklausīju jūsu teikto priekšsādātājs kundze attiecībā uz 7. februāra izvēli, eh, atzīst, ka tā nav laba, bet, nu, tā tas vairs droši vien negadīsies. Mēs piedāvājam tikties ar referentiem, eh, cik vien nepieciešams, pirms sanāksmes, lai jūsu eh, viedokļus tomēr uzzinātu. Es saprotu, ka būs tur daži asistenti klāt, uh, un šī sanāksme galu galā būs ļoti tehniska. Tas, tā nebūs vieta un laiks, kur runāt par politisko izvēli. Tas, protams, tiks darīts vēlāk, ņemot eh, vērā attiecīgo institūciju lomas. Šis nav nekāds gada eh, svarīgākais notikums, tā tas nav, būs vēl arī citi laiki un brīži, kad jūs varēsiet ar mums runāt par pētījuma saturu un cerams, Eh, ka tad, kad visa pētījuma eh, aprises kļūs skaidrāks, tad eh, mēs arī pieaicināsim abus līdz likumdevējus. Jūs gribētu, lai es izsakos īsi, nu, ar to es arī varētu beigt, un pēc būtības mēs piekrītam visam, kas ir līdz šim izskanējis. Šeit ir virkni jautājumi, mm, kas ir jāņem vērā. Jā, izmaksas, protams, ir jāņem vērā arī. Uh, tas, kāda ir finansiālā situācija un PMS budžets, un arī fakts, ka gan arī katru mēnesi kaut kas jauns notiek dalībvalstīs, parādās šie automatizētie robežšķērsošana, eh, automatizētās robežšķērsošanas izejas un uh, Un ir ļoti svarīgi, lai tas, ko dalībvalstis ir jau izdarījušas, tiktu izmantots eh, tālākajā tehniskajā projekta izstrādē. Paldies, Palkungs! Nezinu, vai būtu jāapsveic jūs eh, par šo jauno darbu, vai arī jāvēl daudz spēka. Kata Kalīdis kungs pārstāv prezidentūru šodien, lūdzu. Jā, labrīt un paldies. Labrīt visiem! Es vēlētos runāt grieķiski, šķiet, ka tulkojums ir pieejams. Jā, paldies. Vēlreiz došu tādu vispārēju pārskatu par to darbu, kas pašlaik notiek padoms līmenī. Eh, šie abi mm, abu dokumentu projekti komisijā tika apstiprināti pagājušā gada martā. Šobrīd tos pēta attiecīgās uh, speciālistu darba grupas uh, padomē, tas notiek padziļināti. Padomi jau ir kontaktējusies ar parlamentu uh, šo dokumentu sakarā. Kopš mūsu prezidentūras sākuma uh, Mums jau ir bijušas divas sanāksme eh, padomē iekšlietu tieslietu padomē, un um, tur mēs centāmies rast vispiemērotāko pieeju uh, virzībai uz priekšu. Prezidentūra ir piedāvājusi pati savu pieejas plānu, balstoties uz komisijas priekšlikumu, ar kur jūs visi esat pazīstami. Esam ņēmuši vērā arī dalību valstu komentārus un ieteikumus. Mēs eh, esam paredzējuši diskusijas lai varētu nodot to izskatīšanai politiskā līmenī, korepērā un pieņemt lēmumu. Es domāju, ka mēs varam tikai piekrist tam, ko mēs dzirdējām, tikko teikto, neviens nenoliedzē es eh, parlamenta lomu kā eh, līdzlikumdevējam, un mērķis mums ir viens, mēs ejam vienā un tajā pašā virzienā un vēlamies sasniegt vienu to pašu mērķi. Cerams, ka viss būs veiksmīgi. Paldies, un tālāk man ir divi vai trīs runātāji. Koeljo kungs, es pati vēl kāds. Jā, labi, četri četri runātāji. Kirkopkungs, lūdzu. Liels paldies. Es gribēju varbūt uzsvērt dažus punktus. Vismā esmu atbalstošs. Tā ir svarīga institīva bet es vēlos būt pārliecināts, un no Somers kundzes dzirdēju par vizītēm vai mēs tiešām esam pietiekoši apkopojuši jau uzkrāto pieredzi. Un es šeit domāju īpaši par ASV Kanādas robežu, kur būtībā ir virkne e, līdzīgu elementu, kas tiek piedāvāti šeit. Man šķiet, ka lielos vilcienos šī ir veiksmīga pieeja, bet, nu, man ir tādas dabiskas bažas par tehnoloģijām un to izmantošanu šajā brīdī un to, cik lielā mērā uh, kļūdas jaunajās tehnoloģijās var radīt uh, problēmas, jo mēs zinām, ka uh, šādas kļūdas ir bijušas, un tās faktiski var izmaksāt miljoniem, ja tās ir pietiekami nopietnas, un šķiet, ka vienīgie, kas no tā iegūst, ir programmatūras izstrādātāja kompānijas. Tā kā mm, nevajadzētu tērēt milzu naudu un pēc tam eh, pieļaut milzu kļūdas un un tad beig beigās mums viss eh, atkal būs uz papīra un kartutēkās. Nu, jāsaka, ka papīrs gan ir izturējis laika pārbauda atšķirībā no datorsistēmām, kurām ir uh, tendence. Uh, un, bet datora sistēmas pieļauj tādas kļūdas, kuras uh, pēc tam uh, viss pasaules gudrie nespēja izlabot. Tā kā vai mēs esam šeit palūkojušies uz citu uzkrāto pieredzi, un vai mēs tiešām pārliecināsimies, ka esam uh, Eh, ļoti prātīgi, te, piesardzīgi tehnoloģiju izmantošanā, un lai mēs neizskatītos eh, tik muļķīgi, kā esam kādreiz izskatījušies pagātnē. Paldies, Kelers kundze. Paldies. Jā, nu interesanti, ka padome un komisija saka, jā, jā, parlaments ir tik svārīgs, un uh, un viss tiks ņemts vērā, cik tālu tas iespējams. Un mēs zinām, ko tas nozīmē, cik tālu iespējams, kā parlaments un kā komiteja. Mēs esam eh, piekrituši kavēt šo procesu tikai ar nosacījumu, ka būs pētījums, kurā mūs uh, uztvērs tikpat nopietni kā padomi. Ja nē, tad mēs uh, ejam tālāk ar tiesību akti izstrādi. Tā kā labāk tomēr ņemiet mūs vērā. To uh, solīja arī Baratinska kungs mēs to saucām par, uh, mums teica, ka mēs jūs sauksim par novērotājiem, bet tik un tā jūs būsiet vienlīdzīgi. Nu, mums tas tā nešķiet. Komisija saka veiks pētījumu kopā ar padomi un nevis ar pa, eh, parlamentu, un mēs jau tagad dzirdam, ka padome ir sanāksmes Un tagad mēs dzirdam no Bartīnska kunga, ka būs dokuments ar uh, piedāvāto aptvērumu, ka vienlaicīgi par to informēs dalībvalstis un parlamentu. Nu, jāsaka, mēs šo dokumentu nekad neesam saņēmuši atšķirībā no dalībvalstīm. Un arī komisija mūs ir aicinājusi uz pirmo sanāksmi kurā tiks vākta informācija par aptvērumu. Tas man liekas nešķiet sevišķi tehniski. Bet eh, šiem pilotprojektiem pētījumam būs milzīga loma tajā, kā gal galā izskatīsies viedrobežas. Tā kā šajā sanāksmē, kura nemaz nav tehniska, bet gan noteiks aptvērumu, ir eh, paredzēta piekdienā pēc Strasbūras nedēļas, un mēs to nevaram apmeklēt, bet vienīgās uh, eh, seks ir mainīt dātumu. Un tad, kad jūs to darāt, tad. Uh, neatstājiet bez šīs informācijas zaļo grupas ēnu referentu. Also, I mean, we have sent you already, which Jā, nu mēs jau jums nosūtījām mūsu vēlmju sarakstu, kas parlamentam ir svarīgi, lai tas tiek ņemts vērā. Tā ir prasība, piemēram, no cilvēktiesību, eh, palmatiesību, ietekmes izvērtējums. Tātad mēs nemeklējam vienu risinājumu, bet arī plašu risinājumu klāstu, lai pievienotu izbraukšanas, iebraukšanas funkciju tā kā vēlētos detalizētāk dzirdēt, kā jūs šos detalizēto, šis detalizētās prasības no mūsu puses ņemat vērā. Un kā komiteja, kā parlamenta mums ir svarīgi turēties pie šī punkta un neatvirzīties ne soli no tā. Man prieks par vēstuli, ko referenti nosūtīšu komisija, tas ir svarīgs solis, bet ja komisija uh, neatbild uz to atbilstoši, tad uh, mēs to tālāk varam eskalēt un uh, iznest koordinātoru līmenī, kur mani kolēģi zina, kā tālāk ir jāveic soļie, komisija mums adekvāti neatbild uz mūsu prasībām. Uh, un apsveicot jūs par jūsu jauno darbu komisijā, es saprotu, ka tas ir ļoti grūti atrast un saprast visu, kas kur notiek, bet mums tas ir svarīgi, un es ceru, ka jūs atbildēsiet mūsu lūgumiem. Koelio kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es apsveicu šo pētījumu Mums tas ir vajadzīgs, jā, informācijas trūkst, un es ceru, ka pētījums palīdzēs parlamentam pieņemt atbilstošus lēmumus. Un es apsveicu arī uh, Franka Polkunga teikto par to, ka komisija ņems vērā nāko pagātnes mācības un ka tas uh, dos arī kaut ko šim dokumentam. Tālāk Ensju kunga izklāstītā pieeja. Nu, man ir zināmas šaubas eh, nekā pārliecība par sistēmas nepieciešamību. Un kad Somers kundze teica, ka šis pētījums nav pētījums, lai eh, vienkārši pateiktu jā vai nē, bet tam jābūt pētījumam lai, kas atklāja visas problēmas, ar kurām būs jāsaskars. Un ir, manuprāt, četras tēmas, četri jautājumi, uz kuriem pētījumam jāatbild. Pirmais, ko mēs dabūsim. Kopš paša sākuma nav skaidrs, ko mēs dabūsim ar visu, no visas šīs eh, viedrobežu pakotnes, un uh, būs nepieciešams saprast, kāda ir e, pievienotā vērtība visai šai sistēmai. Tālāk izmaksas. Tad, kad es runāju par izmaksām, es runāju par reālām izmaksām. Mēs zinām, nu, tādas sākotnējas aplēses, jā, tās ir, cipari ir milzīgi, bet ņemot vērā pieredzi ar SIS 2, mēs e, ļoti labi zinām, ka ar to viss nekad nebeidzas cerams, ka šis pētījums varētu uh, sniegt ne tikai šīs te pirmās uh, prognozes un aplētas par izmaksām, bet arī to, kāds ir um, reālais risks, kā galē, nu, cik lielā mērā varētu pieaugt galīgās izmaksas projektam. Data aizsardzība daudz runātāji par to ir runājuši, Somers kundze arī Un te runa par eh, to, ka jaunās tehnoloģijas atver durvis progresam, bet arī lieliem riskiem. Datu aizsardzības saturs šajā failā nav kaut kas tāds, ko mēs varam uzskatīt par uh, sekundāru uh, jautājumu. Tas ir primāri svarīgs jautājums. Un visbeidzot, attiecības starp Eiropas struktūru un dalību valstīm. Kā, ko mēs saglabāsim Eiropas līmenī? kas e, būs Eiropas e, atbildībā un kas tiks atbalstīts attiecībā uz nacionālajām sistēmām. Es ceru, ka šis pētījums atbildēs vismaz uz šiem četriem svarīgākiem jautājumiem, lai vismaz parādītu, kas ir labs, kas slikts, lai nodrošinātu, kas ir riskants, lai uh, sniegtu vielu pārdomām, jo dokumentā, par kuru mums ir daudz šaubu, eh, jebkura informācija eh, mums palīdzēs. Paldies! Un visbeidzot, manā sarakstā. Vispirms es vēlētos pateikties referentiem par to, kā viņi turpina šo darbu, un es ceru, ka šis pētījums tiešām sniegs mums vairāk informācijas, un joprojām, man liekas, tomēr ir aktuāls jautājums, jā vai nē, bet, nu, ja mēs eh, metamies šajā piedzīvojumā, tad vismaz daram to sagatavojušies. Man ir vairāk jautājumu komisijai. Es piekrītu. Kirkopa kunga paustajām bažām. Man tiešām vajadzētu pārliecināties. Vismaz vienu mega IT projektu, kas ir veiksmīgs piešķirtā budžeta ietvaros. Nu, es nevienu tādu neesmu redzējis. Eh, tā kā mums ir jāmācās, jāmācās no pagātnes un jāmācās arī no citiem. Mēs zinām, ka ir līdzīgas sistēmas, kas jau darbojas, ir ērobežas, ASV Kanādas robežu, piemēram, un cik tālu es zinu, neviena no šīm sistēmām nedarbojas simtprocentīgi. Īpaši ASV sistēma uh, sastopas ar grūtībām. Tādēļ man jautājums, kādēļ komisija domā, ka mums ies labāk. Mēs pat nevaram aizsargāt uh, no parlamentu no vienkārši hakeru uzbrukumiem, kurš lieto pavisam pārastu klēpi datoru. Tā kā, tad, jā, jums ir jānosaka kritērija šim pētījumam, bet ir jābūt šim salīdzinājumam un attaisnojumam, kāpēc mēs izvairīsimies no uh, visām, visām tām, no visiem tiem slazdiem, kuros ir iekrituši amerikāņi. Tā vispirms pilotprojekti. Nav skaidrs, ko tas nozīmē ir viena veida projekti, kas šobrīd notiek dalību valstīs, un tas man galīgi nepatīk. Nacionālās pasažieru datu uh, sistēmas vākšana, un tad atkal tur ir ar to jāpierāda, ka ir vajadzīga Eiropas sistēma, nu tāda veida projekta man nepatīk. Uh, tālāk. Palkungs teica ka uz robežas ir šis te caurlaidības eh, trūkums, spiediens. Bet varbūt ir citi faktori un citi ir iemesli. Mēs runājam par ļoti lielas naudas tērēšanu. Es gribu no komisijas dzirdēt, es gribētu pārstat par to, kurš, kuras nozares sniegs infrastruktūru un uh, par ko mēs runājam, par kādiem uzņēmumiem. Jums ir lobbyistu reģistri. Mēs gribam zināt ne tikai kādas finanšu intereses ir uz spēles, kas aiz tās stāv, bet mēs zinām, ka daudzos no šiem gadījumiem tā ir aizsardzības ministrijas saistībā ar ASV aizsardzības ministriju, kas piedāvā šīs sistēmas. Tā kā, lai arī kas eh, šo sistēmu būvēs, uh, vai veidos nebūtu ASV e, jurisdikcijā, un e, mēs te gal galā runājam par datu aizsardzību, un šeit es jautāju, komisija, ne komisija nevēlas tagad atbildēt, es esmu gatava sūtīt rakstisku atbildi, man ir pieredze. Es vēlos zināt par uzņēmumiem, ar kuriem jūs to esat apsprieduši, ar uzņēmumiem, uh, Nu, nav visā pasaulē desmitiem tūkstoši šādu te kompāniju, kas ir spējīgi tāda ap, apmēra eh, IT sistēmu uzbūvē. Tāpēc vēlētos zināt, kādas sarunas jums ir bijušas un vēlētos šo te priekšstatu par finanšu interesēm. Un to, kur šīs te firmas ir uh, reģistrētas. Nu, tā tad atbildes uz jautājumiem vispirms, un tad pie jums atgriežamies palkungs. Vispirms. Atbildot Skirkokunga teikto, mēs pilnībā zinām, ka ir citas sistēmas un gatavojamies veidot līdzīgas lietas attiecībā uz viedrobežam. Tika minēta Kanādas un uh, ASV robeža, esmu tur bijis, esmu bijis citās, uz citām robežām, kur līdzīgas sistēmas, bet ir ļoti grūti salīdzināt situāciju ar, eh, uz ASV Kanādas robežas ar eh, mūsu robežām tā vienkāršā iemesla dēļ, jo Kanādas izbrauktuve ir ASV iebrauktuve. Un eh, vienīgais ir apmainīties datiem starp divām pusēm, un viņi to arī dara. Un drošības parametru vienošanās viņi noslēdza pagājuši gadu un saskņā ar to darbojas jo varbūt mūsu kontekstā nebūtu tā laba doma, ka mēs sāktu mainīties ar datiem par Baltkrieviju, par iebraukšanu, izbraukšanu, un es domāju, ka visi tam varētu tikai piekrist. Mēs nevaram salīdzināt situācijas, bet ko mēs vēlamies un kādēļ mēs esam īpaši pētījuši šīs sistēmas Mm, mēs varētu atkārtot, kopēt kādu no eh, šīm sistēmām un, protams, ņemt vērā kļūdas un censties no tām izvairīties. Tālāk, kā IT sistēmas, lielie uzņēmumi, kā tas viss beigu beigās eh, beigsies ar katastrofu un kā eh, tiek pārsniegti budžeti. Viens piemērs, kur tas tā nav noticis, es esmu piedāvājis šādu sistēmu laikā un zem budžeta. Viss sistēma radīja problēmas ar vienu uh, problēmu, uh, bet tā vismaz ietilpa budžetā. Bet ir piemērs arī, kur uh, viss tiek pārkāpts, gan laiks, gan budžets, bet bet beigās tika piegādāts kaut kas daudz vairāk nekā tas, kas sākumā tika piedāvāts. Sakal, šiem jautājumiem ir jāskatās ļoti uzmanīgi. Es neapšaubu, ka ir grūti piedāvāt kompleksu sistēmas laikā un uh, saskaņā ar budžetu. Tās ir sāpīgas stundas, uh, mācības, ko esmu guvis, centīšos um, to visu ņemt vērā. Mm un ceru, ka šī institīva būs veiksmīga. Un Kirkop kungs teica, ka nevajadzētu pieļaut kļūdas. Nu, protams, ka kļūdas būs, tas ir nē, mm, bez tā nevar iztikt šādās sistēmās, bet nu, tā tas ir bijis arī vienmēr. Tālāk, Kelers kundzes remarka. Es atbildēju uz vēstulēm, varbūt vēlu, un tikko es sāku strādāt pagājušajā nedēļā, es arī devu e, instrukcijas, es pārbaudīšu vēlreiz, bet vēstulēm vajadzēja e, būt arī pie visiem ēnu referentiem, un ja tas tā nav noticis, tad e, es to pārsūtīšu vēlreiz pēc tam, kad būšu pārbaudījis. Es ļoti atvainos par šo 7. februāri. Es esmu visādi mēģinājis šo datumu uh, pārlicis, jums ir loģistiski šķēršļi. Nebija iespējams uh, saprātīgā laika termiņā norganizēt šo sanāksmi, bet tas ir tikai pats sākums par prasību apkopošanas procesu. Tā ir tehniska sanāksme. Uh, un pamatā piedalīsies tehniskie speciālisti no dalībvalstīm, un mēs runāsim par praktiskiem viedok, uh, praktiskām lietām, kas saistīts ar biometriku, un uh, eh, apkopupsim faktus par to, ko dalībvalsts ir izdarījuši savās nacionālās vidējas, eh, sanāksim, pilnīgi atklāti, jūs visi esat uh, laipni gaidīt. Zinu, ka jums personīgi tas ir grūti, bet varbūt kāds no jūsu asistentiem tomēr varētu būt klāt un nākotnē līdzīgas sanāksmes netiks organizētas, ņemot vērā abu līdz likumdevēja grūtības. Kas attiecas uz Koeljo kunga eh, komentāriem, viena no mācībām, kā es jau minēju, ko mēs esam mācījušies no SIS 2 Mēs nekad nesākam precīzi zinot, kas gal galā no tā iznāks. Nu, tas ir nolūks šim procesam. Mēs veicam pētījumu. Pētījums definēs visa pilota projekta aptvērumu. Lai atbildētu priekšstādātais kundzes jūsu jautājumu, es šodien nevaru jums pateikt, kā tas izskatīsies, jo mēs joprojām esam šajā definēšanas procesā Un tad, kad mums būs rezultāti, tad mēs arī zināsim, kā izskatīsies pilotprojekts, bet, protams, tas nav mans mērķis. Izveidot prototipu, pamatdoma ir pārbaudīt eh, noteiktas eh, teorijas, matricas, apstrādes laikus, praktiskas lietas, eh, pieņēmumus un tā tālāk, un to, kas varētu darboties reālā vidē un iespējams, bet tas ir atkarīgs no pētījuma rezultātu, vēlamies doties uz dažām dalībvalstīm, aplūkot, kas tur ir, un mēģināt šajā vidē uh, pārbaudīt to, uh, kas uh, mums ir un ko mēs gribam. Nu, tāda ir šī koncepcija. Un tālākajā diskusijā tas dos jums pārliecību, ka tas, ko mēs uz papīra likumdošanā liekam, ka tas praksē arī darbosies. Un tā pašā laikā tas dos jums garantiju, ka uh, mēs nesāksim kaut kādas finanšu eskapādes, nezinot, ar ko tās beigsies un kādas koncepts mēs izstrādāsim, kas pēc tam praksē nedarbosies un vai mums tas nevajadzēs mainīt pēc tam, kad sāksies ieviešana. Un visbeidzot, kas attiec uz jūsu jautājumu, varu uh, teikt, ka neesmu runājis ne ar vienu kompāniju par šo pakotni. Uh, Jā, bija viena kompānija, kas mums palīdzēja pirms daudziem gadiem ar ietekmes izvērtējumu pētījumu. Tā, tas bija uzņēmums Unisis, tā Un es gribu eh, pārliecināt jūs par lietu, ka mēs nevienu kompāniju, kam ir saiknes ASV, neiesaistīsim, piemērosim arī PTO noteikumus. Tas ir mūsu pienākums no tīri juridiskā viedokļa. Cerams, ka esmu atbildējis jūsu jautājumiem. Es ceru, ka Esmu pateicis visu, kas no manis tika prasīts, jā, vēl dažas lietas par datu aizsardzību cilvēktiesībām. Es saprotu, ka tām lielā um, mērā, tas jau lielā mērā ir apspriests ietekmes novērtējumā, un ja kaut kādas izmaiņas tur būs jāveic, tāpēc ka tas, kas ir ietekmes izvērtējuma attiecībā uz datu aizsardzību, vairs varbūt nav spēkā, tādēļ, ka ir mainījušies tiesību akti, tiesību normas, tad mums tas būs jāpārskat. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Es pieņemu, ka mēs ievēlēsim ne tikai PTO noteikumus izvēloties šos uzņēmumus, bet arī uh, Eiropas datu aizsardzības noteikums, lai nebūtu kaut kāds atkal patriota akts šeit rezultātā. Uh, Samers kundze. Paldies. Ja varu vēl kaut ko piebilst. Esmu priecīga, ka komisija ir gatava ar mums tik uh, aktīvi sadarboties un Eh, sanāksme nenotiks 7. februārī, un tad mēs kā līdztiesīgi partneri varēsim tikties pie eh, viena saruna galda. Nu, mēs kopīgi ar padomu esam līdzlikumdevēji, divas uh, neatraujamas daļas. Komisija to arī ir sapratusi, un es domāju, ka padoma nebūtu pārāk priecīgi, ja to, piemēram, degradētu līdz novērotāju statusam koplāmumu procedūras ietvaros. Uh, Gribēju pateikties komisijai par eh, dotajo, dotajiem solījumiem. Mēs noteikti vēl jums piezvanīsim, lai varētu vienoties par tikšanās eh, dienu pirms 7. februāra un gribēju tikai vēlreiz uzsvērt. Mēs visi, eh, mēs ar Enčio kungu patiešām ļoti labi sadarbojamies, bet, protams, mēs iesaistām darbā arī ēnu referents no citām grupām. Tas ir no svara, jo Viss ir jāapspriež ļoti caurskatāmā manierē, lai varētu izkliedēt visas šaubas. Atcaucoties uz Kirkhopa kunga teikto, ka mums ir jāskatās tālāk par Eiropas robežām, kas notiek, piemēram, starp, uz ASV un Kanādas robežas, un komisijas pārstāvim jau ir taisnība. Mēs nevaram uh, salīdzināt situāciju otrā Atlantijas okeāna pusē ar to, kas notiek Eiropā. Mēs nevaram to tā salīdzināt viens pret vienu. Nu, protams, mums ir jābūt gataviem doties arī uz ASV un Kanādu, bet nu, šķiet, ka mūsu komitejas budžets uh, nav bezizmēra. Varbūt, ka mēs Eiropas Savienībā varam doties uz kādu robežu vēl. Paldies. Thank you, Mr. Enč. Paldies, Enču kungs. Jā, priekšsēdētāji, man uh, jūs jāinformē, ka esmu jau apmeklējis ASV Kanādas robežu, jo esmu Eiropas Savienības Kanādas delegācijas loceklis, un tādēļ man bija iespēja eh, būt arī uz šīs robežas. Neko īpaši daudz nevaru piebilst, eh, vēlējos pateikties gan komisijai, jo tagad esam visu noskaidrojuši, kas mums būs jādara, un tas ir svarīgi, ka komisija atzīst mūsu līdzlikumdevēju lomu. Mēs neesam tikai kaut kādi novērotāji. Es arī piekrītu priekšsēdētājs izteiktajai prasībai komisijai Uh, sniegt mums skaidru atbildu šo jautājumu. Vēlējos arī pateikties Zomers kundzei, jo viņa ļoti labi saprot mūsu mērķus uh, panākt kaut ko pozitīvu attiecībā uz šim uh, šo vietu robežu pasākumu. Tagad man ir ļoti skaidrs, ka viedu robežu nākotne ir absolūti neskaidra. Tas nu tagad ir skaidrs. Paldies, saka priekšsētētāji. Līdz ar to mūsu sanāksme ir beigusies un nākamā sanāksme notiks ceturtdien, 30. janvārī no 9. rītā līdz 12.30 un nā, pēc tam sanāksme notiks 3. februārī Strāsbūrā no 7. pēcpusdienā. Bronza kungs, varbūt es kļūdos, bet nu tad es atvainojos. Patiesībā šī 30. janvāra sanāksme nebija iekļauts sākotnējā sanāksmju grafikā, ja tas tā tiešām ir. Tad gribu teikt, ka šādu neparedzētu sanāksmju uh, Uh, izsludināšana nodrošina to, ka deputāti neierodas uz sanāksmēm. Vēl viena recepte, kā mazināt uh, de deputātu aktivitāti, ir uh, paredzēt šādas pusi dienas uh, garumā sanāksmes. Man pašam jātērē 800 mārciņas uh, ceļa izdevumos, lai, lai varētu ierasties uz šādu sanāksmi. Un uh, tad var, uh, tas ietekmē ne tikai mani, bet arī citus, un es varbūt neieradīšos. Um, Somers kundzei vārds. Es arī gribēju paust savu neapmierinātību, jo uh, komiteju sanāksmes notiek aizvien biežāk Strasbūrā un šķiet, ka mūsu komitejā tā jau sāk kļūt par sistēmu, bet to nedrīkst pieļaut. Parasti e, vispār Strasbūrā nevajadzētu notikt komitejas sēdēm, nu vienīgi izņēmumu gadījumos. Es domāju, ka kāds vēlas to padarīt par sistēmu, bet e, mums par to ir jāvēršas, un es ceru, ka kaut kas tiks mainīts. Ai, ai. Jā, es piekrītu, saka priekšsēdētāji, piekrītu jums abiem. Es arī uzskatu, ka mūsu komitejas sēžu prā, e, plānošana varētu uh, piedzīvot liels uzlabojums, kad uh, grafikām tiek uh, pievienotas jaunas sanāksmes, jo tā mēs esam pārslogoti, un tas mūs galīgi. Uh, un, un, un vēl šīs sanāksmes netiek izmantotas efektīvi šodien un vakar, ko mēs redzam zālē. Mēs saņemam milzīgu. Uh, e par papildu sanāksmēm, atceltām sanāksmēm, saīsinātām sanāksmēm un tā tālāk. Mēs bijām šeit zālē jau deviņos, bet sanāksme sākās bez 15.10. un varbūt kādā no šīm daudzajām, daudzajiem epastiem tas arī bija paziņots, ka sanāksme sāksies vēlāk, bet, nu, es gribētu tomēr, lai mūsu komitejas priekšsēdētājs un sekretariāts uh, pret uh, mums izturētos labāk, lai mēs varētu tiešām uh, veiksmīgi strādāt. Es pateicos visiem kolēģiem, tūkiem un tiekamies nākamnedēļ.